Good afternoon. I am very surprised. Jauka vakara. Es esmu ļoti pārsteigts, jo no rīta 9.10 bija daudz mazāk kolēģi. Tad eh, varat iedomāties, cik ļoti tukša bija mūsu sēžu telpa šodien pulkstens 9. Sāksim mūsu sēdi. Un 13. darba kārtības punkts ir panākt uh, elektrotīklu savienojumu 10% mērķa rādītāju sasniegšanu. Eiropas elektrotīklu sagatavošanu 20. gadam. Eriksona kungs ir mūsu referents, un kopā ar mums, protams, mēs vēlētos uzsākt diskusijas par šo tēmu. Mēs vēlamies spērt konkrētus soļus energo savienības izveidē. 10% mērķrādītāju. Un ja mēs vēlamies tā reāli panākt šo energo savienību, tad mums uz to arī būtu jāiet. Un tas būtu būtisks ieguldījums eh, kopīgajam elektrotīklam ir jārunā par piegādes drošību un arī gāzes piegādes atpakaļ plūsmas, piemēram, elektrības tīklos, tas ir tipisks gadījums, pilnīgi vienmēr ir atpakaļ plūsma. Un 10% panākt arī gāzes gadījumā. Mūsu referents Pēters Eriksons lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, piekrītu, ka jautājums par eh, savienojamību ir ļoti, ļoti būtisks energosavienības savienības eh, etaps, jo tas, ko mēs vēlamies panākt, lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai izdosies izveidot kopīgu Eiropas energotirgu vai nē. Šobrīd vēl ceļš ir tāls, un tomēr mums ir iespēja sasniegt arī daudz citus mērķus. Tāpēc eh, es tiešām uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi ka strādājam pie šā jautājuma, un eh, esmu ļoti priecīgs sadarboties ar kolēģiem, ēnu referenti, kuri ir strādājuši ar ļoti labu gribu. Esmu mēģinājis strādāt eh, pēc iespējas eh, pāredzamāk, un mums ir vairākuma vienošanās par būtiskākajiem jautājumiem. Iespējams, pa, ka kompromisos esam aizgājuši pat pārāk tālu, bet redzēsim, kas notiks šodien. Vissvarīgākais jautājums ir par ICER aģentūrai ir jābūt vairāk darbinieku, viņiem ir nepieciešams arī labāk organizēt koordinācijas mehānismu, lai pāraudzītu dalību valstu tīklus un sadarbību ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Tur ir bijis vairākums un arī 10% mērķis visiem šķiet būtisks un ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, lai stiprinātu šo savstarpējo savienojamību starp valstīm un lai mēs strādātu kopīgi Eiropas energo tirgus virzienā. Tomēr mums ir nepieciešami papildus reģionāli mērķi, kuri būtu daudz niansētāk izstrādāti, proti, kas konkrēti ir nepieciešams katram reģionam un kas būs nepieciešams nākotnē joprojām ir vājās vietas, ahilēja papēži, ko mēs vēlamies pamainīt, kādas investīcijas būtu nepieciešams, lai stiprinātu kopējo elektrības tīklu. Bet neatbildēts palicis viens jautājums neesam pilnīgi pārliecināti, ka vajag to ierakstīt, un tas ir jautājums par saistošajiem mērķiem. Un eh, es tiešām baidos, ka ja mēs pārāk uzspiedīsim uz eh, saistošajiem mērķiem, tas varētu nest tieši pretēju efektu. Varbūt, ka investīcijas tad tiks eh, novirzītas uz nepareizo vietu, piemēram, Kipra, ja tā vēlas e, būt un pieslēgties šim obligātiem 10% mērķiem, tad tai būs jāiegulda ārkārtīgi daudz. Un e, varbūt, ka 10% ir tāds e, viss pieņemams peldošs mērķis, un visiem tiešām šo mērķi sasniegt nebūs viegli, un ir jāskatās no valsts uz valsti. Piemēram, Spānija un Portugāli Ibērijas pussala. Šobrīd viņiem ir problēmas, jo Ibērijas, Ibērijas eh, pussala nav saistīta. Viņiem ir nepieciešama vairāk eh, saistība ar Franciju un ar pārējām Eiropas valstīm. Bet, eh, ja mēs tiešām izvirzīsim saistošos mērķus, Spānija un Portugālē savā starpā ir jau 10% un vairāk. Un tad, eh, protams, eh, šīs valsts varētu uzdot jautājumu, kāpēc vispār kaut ko vēl ieguldīt. Tas pats attiecās uz Baltijas valstīm - Igauniju, Lietuvu un Latviju. Tāpēc es domāju, šāds eh, peldošs 10% mērķis ir labs, bet katram reģionam vajadzētu izvirzīt savus reģionālos mērķus. Piemēram, šāds mērķis varētu būt visai Ibērijas pussalai kopumā, arī reģioniem ap Ziemeļjūru, tur vēl nav atrasināti jautājumi, un ceru, ka pie tā vēl varēsim piestrādāt. Paldies! Thank you very much, kolīga rapporteur. Paldies referentu kungam. Četri no astoņiem ēnu referentiem uzklausīju jūsu ievadvārdus, godātais referenta kungs. Tāpēc došu tagad jums vārdu. Bensen kungs un pārējie. Tieši tādā kārtībā, kā tikko nosauc. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties Eriksam kungam par ziņojumu, Viņš ir izstrādājis tādu ļoti labu pamatu, uz kura tālāk balstīties. Es kā EPPN referents ļoti augstu novērtēju konstruktīvo dialogu, kas mums bijis un ir, un esmu pārliecināts, ka Pēters eh, dara visu, lai veicinātu kopēju energotirgus izveidi. Vēlētos pateikties arī pārējiem FPP e kolēģiem, kur ir devuši savu ieguldījumu šajā ziņojumā, galvenokārt tieši grozījuma izstrādē. Vēlētos uzsvērt eh, manai politiskajai grupai visbūtiskākos eh, momentus. Vispirms, ir eh, svarīgi apzināties, ka energotirgus ir dalību valstu kompetence, un, manuprāt, šis um, pamatprincips uh, ziņojuma uzmetumā nav panākts. Es arī neredzu, kāpēc vajadzētu automātiski būt konfliktam starp dalību valsts kompetencēm un Eiropas klimata un energo mērķiem 30. gadām. Protams, ir būtiski uzsvērt, ka mēs eh, atbalstam šo 10% starp savienojumu izvēli. Tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu labi funkcionējoši iekšējais energo tirgus lai nebūtu tādas energos saliņas, kādas šobrīd ir piemēram Baltijas valstis. Tas attiecās arī uz e, Eiropas piegādes drošību. Ir svarīgi, lai šajā ziņojumā parādītos arī tas, ka starp savienojumu 10% mērķa rādītāji nav mērķis pats par sevi, lai arī infrastruktūras būtu tādas adekvātas, neskatoties to, vai tiek sasniegt 10% vai nē. Tāpēc mana politiskā grupa vēlētos redzēt, lai ziņojumā parādītos arī šīs aspekts. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi atminēties būtiskāko, strādājot pie šā ziņojuma, proti savienot Eiropas energo atsevišķos tīklus, lai šāds kopprojekts tāds nāktu par labu Eiropas patērētājiem, lai tiešām būtu Eiropas pievienotā vērtība runājot par dažādu instrumentu izmantošanu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Eriksam kungam, paldies maniem pārējiem kolēģiem EPP. Luvisas kundze, lūdzu. SND. First speech was on behalf of EPP. Sorry. Bueno, yo quería... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribēju pateikties. Um, referentam pār ievadvārdiem, jo es domāju, ka šeit ir runa par mērķi iekšējam tirgum, vienotam tirgum un labāku enerģijas e, drošību. Tāpēc mēs atbalstam 10% starp, starp savienojamību šajā sakarā. Un, e, uzskatīja, ka ir ļoti vajadzīgs uzturēt dialogu, bet tomēr nesam pilnībā pa, apmierināti ar ziņojumu pēc formas un būtības. Man ir iespējas, ka ziņojuma projektā ir izlaists noredzes loka kopējais mērķis, kas ir E, kopīga enerģijas tirgus e, veidošanām. Jo atjaunīgās enerģijas plūst pa visu Eiropu un visā Eiropā, lai tās var nogādāt no vienas vietas uz otru, lai šāda elektrība būtu pieejama patērētājiem. Es domāju, tas varētu būt nepieciešams, lai garantētu minimāli, es uzsveru minimāli 10% no starp savienojumiem, un tāpēc es aicinu visas grupas pārdomāt par šo kopīgo mērķi, aicinu uz solidaritāti un cīnīties par šo kopīgo mērķi. Tāpēc lūdzu atgūt parlamenta labo gribu tikt galā ar enerģijas izolētajām saviņām, jo papildus tam ir daži dati kas nav pareizi. E, Iberijas pussalas starp savienojumi ir 3 līdz 4 procenti un nav paredzēts, ka uz 20. gadu varētu e, būt kaut kas vairāk. Tāpēc es lūdzu solidaritātes vārdā, apzinoties to, ka pārējie ēnu referenti ir no valstīm, kur starp savienojuma līmenis ir augstāks, aicinu izdarīt savu ietekmu uz to, lai mēs varētu panākt to, ka šādas enerģijas izolētās zonas nebūtu un lai šis jautājums tiktu labāk saprasts. Šodien komisija un komisārs E, Kaņete runāja par šo jautājumu, tāpēc es turpinu aicināt, turpin, e, e, aicinu turpināt dialogu, lai mēs varētu izveidot patiesu iekšējo enerģijas tirgu. Uh, you, Paldies par jūsu uzstāšanos turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāts Tērička. Paldies. Un labdien visiem! Jā, es uh, zinu, ka vienmēr ir uh, jāpasakās uh, referentam, bet man tiešām bija prieks ar viņu strādāt. Bet es sākumā gribētu varbūt izteikt pāris politiskus komentārus. Šis mērķis nav jauns. Ja mēs atceramies 2002. gadu uh, un uh, tā mērķi, mēs pie tā esam strādājuši un mēs zinām, kāda ir um, šī situācija. Tagad ir pagājuši 13 gadi, bet situācija nav dramatiski mainījusies. To ir svarīgi atzīt, lai uh, ziņojums būtu pareizs, lai tiktu identificēti uh, galvenie jautājumi, problēma jautājumi un lai tiktu nospraust sasniedzami mērķi. Problēma ir tāda, ka 2020. un 2025. gadā Uh, mums nevajadzētu uh, sastādīt tādu pašu ziņojumu kā šogad. Ziņojuma projekts ir diezgan līdzsvarots, un man jāsaka, ka nekas uh, daudz man pret to nav iebilstams. Jo vairāk laika mēs pie tā pavadām, jo vairāk tiek iesniegti grozījumi, un es pat gribētu teikt, ka mēs vājinām un atšķaidām šo tekstu tādējādi. Uh, Es gribētu tādu tekstu, kurā ir uzsvērti ļoti skaidri un saprotami svarīgākie jautājumi, kas raidītu skaidru signālu, un tāpēc man ir nedaudz bail, ka jo vairāk būs grozījumi, jo tas uh, mums uh, mazāk izdosies. Tāpēc gribu aicināt kolēģus neiesniegt pārāk daudz grozījumu, lai teksts nekļūtu tāds izplūdis. Es gribētu komentēt arī vēl viena lieta. Mēs nedrīkstam ignorēt tirgu. Visi kolēģi, kas eh, tikko runāja, runāja par elektrības tirgu, bet tas uh, nozīmē, ka jāņem vērā arī uh, kādas ir enerģijas plūsmas, elektrības plūsmas. Jādomā arī par uh, vajadzīgiem savienojumiem, bet mums nevajadzētu veidot kaut ko, kas neatbilst uh, tirgus situācijai un uh, prognozētajām elektrības plūsmām nākotnē. Jā, var vēl detaļas mainīt ziņojumā, es varu saprast, ka ne jau visi kolēģi ir apmierināti, uh, bet ko mēs cenšamies darīt šajā ziņojumā? Mēs balstāmies uz uh, faktiem, mums vajadzētu balstīties uz patiesiem tādiem ietekmes novērtējumiem. Un uh, iepriekšējā kolēģe runāja par solidaritāti, to pilnībā atbalstu, bet uh, solidaritāte nozīmē arī atbildību, un vismaz Aldes uh, vārdā gribu to teikt, ka mēs neskatāmies uz šo jautājumu no nacionālās perspektīvas, varbūt citas valsts ir atšķirīgā situācijā, bet es eh, raugos eh, uz eh, šiem mērķiem, neņemot vērā valstisko piedarīgu, piedarību. Tātad esmu pārliecināts, ja tiktu skatīts arī Iberijas pussalas jautājums īpaši, bet drīzāk gribētu tomēr paturēt tādu vispārēju, visaptverošu pieeju. Nevajadzētu ziņojumā pārāk uz uzsvērt uh, viena vai cita reģiona jautājums. Vēl daži komentāri noslēgumā. Tas ir arī atspogļots uh, eh, dokumentā, tas nedaudz ir vājināts, un negribētu, lai tas tiktu vājināts vēl vairāk, bet mums nevajadzētu uh, domāt tikai par tīkliem, mums jādomā arī par uh, investīcijām nacionālajos tīklos. Mums šeit ir vajadzīgs līdzsvars, pretējā gadījumā tas būtu uh, līdzekļu izšķērdēšana. Un visbeidzot par uh, kvotu uh, saistošo raksturu. Es personīgi neesmu vēl izlēmis uh, uh tā kategoriski par šo jautājumu. Uh, Bet, manuprāt, šeit ir daži pretrunīgi elementi un e, tie ir jāpavāt parāk līdzsvars. Ja mēs raugāmies uz tādiem reģioniem kā Baltijas valsts, tika minēta Iberijas pussala, jā, e, es domāju, ka mums vajadzētu raucīties arī uz to, kas ir sasniedzams, kas ir īstenojams un jāparedz tāda pakāpenība visā šajā procesā Bet visā visumā, kolē, eh, kolēģi un priekšsādātāja kungs, man šķiet, mēs esam uz pareizā ceļa. Un ja kolēģi neiesniegs pārāk daudz grozījumu, tad drīz varēsim sasniegt labu rezultātu. Paldies! Paldies, kolēģi! Kāpels kundze, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Pavisam nesen esmu kļuvusi par ēnu referentu par šo ziņojumu un varu teikt, ka Eh, referents eh, ir izstrādājis daudzus būtiskus punktus savā eh, ziņojumā, droši vien kopā ar ēnu referentiem, jo īpaši reģionalizācijas punkts ir ļoti labi izgaismots, un es domāju, ka tas arī ir ļoti būtisks starp savienojumu kontekstā. Arī atcer loma, paredzot papildus personālu un finansējumu, tas ir pozitīvi, jo regulējums šādā jomā uh, ir ļoti uh, svarīgs. Jo, piemēram, Austrijas un Vācijas eh, elektrības savienojums uh, divainā kārtā tas tiek apšaubīts un tagad tieši atcer to apšauba. Es uzskatu, ka ziņojumā vajadzētu vairāk vēl pies, pievērsties uh, tam, ka ir nepieciešama diversifikācija tieši apgādē Eiropā. un lai nodrošinātu energoapgādes drošību, kā to šodien uzsvēra komisārs Kaņēte un kā tas ir vairāk kārt jau minēts saistībā ar enerģijas savienību. Tas man šķiet svarīgi, to varbūt varētu uzsvērt vēl vairāk, un arī finansējuma aspekts būtu vairāk jāuzsver, tas ir pieminēts, bet tas viss ir daudz visaptvarošāks un sarežģītāks, jo tieši elektrības eh, pārvadu uh, um, kontekstā. Tur ir dažādas lietas, tur ir šie prioritārie projekti, tur ir ļoti konkrēti finansēšanas avoti, tas ir Eiropas Savienošanas instruments EFSI, Eiropas um, konjunktūras atdzīvināšanas programma, un tās ir reģionālās struktūras, reģionālie fondi. Tur ir ļoti konkrētas prasības, tur var um, mierīgi izteikties konkrētāk. Manuprāt, ir svarīgi pieminēt arī atļauju izsniegšanas eh, procedūras, eh, kopējās intereses projekti, tur ir jāparedz 3 līdz 5 gadi eh, šis termiņš, un varbūt šo pātrināto procedūru varētu izmantot visur, jo īpaši, ja es redzu, ka manā valstī Austrijā šīs procedūras ilgst pārāk ilgi, uh, Kas attiec uz šo te pro, principiālo 10% mērķi, to es vērtēju pozitīvi, un es to gribētu drīzāk par minimālo mērķi paredzēt. Un e, ir jau dalībvalsts, kurām ir uh, vairāk kā 10% starpsavienojumu. Spānijas kolēģi par to runāja, un runājot par enerģijas diversifikāciju un domājot par to, kādus vēl enerģijas uh, veidus var uh, izmantot, tad šis uh, minimālais 10% starpsavienojuma apjoms uh, arī reģionalizācijas uh, kontekstā, kas ir labi izstrādāts, ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka nākamajā ēnu referents sanāksmē mēs to varētu vēl apspriest, un uh, esmu pārliecināta, ka varēsim panākt labu un pozitīvu rezultātu. Paldies! Vēl divi runātāji. Zoniņo kungs un Ēnstas kundze. Vai vēl kāds grib izteikties? Lūdzu, dariet to man zināmu. Tagad Toriņo kungs un pēc tam Ēnstas kundze. Ok. Yes. Yes, okay. Yes. Obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos... Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt notika ļoti interesantas debates ar komisāru Kaņetī, kur viņš norādīja uz diviem būtiskiem jautājumiem - enerģijas tirgus dimensija un otrais, kā šo tirgu pārvaldīt, par padomes projektu, par šī tirgus pārvaldību. Un ir paredzēts ieviest, ieviest koordinācijas metodi, kas būtu mm, atvērta, jeb pastiprinātas sadarbības eh, metodi dalību valstis pēc diviem gadiem izvērtēs, kā šie mērķi ir sasniegti, taču, ja mums ir šāda veida modelis un mēs neņemsim vērā starp sevienotājus, tad šādi šāda sistēma var pārstāt darboties. Mēs runājam par enerģiju, kuras saskaras eh, ar plūsmas pārtraukumiem, un ņemot vērā paveikto darbu, man šķiet, ka šeit nav globāla redzējuma, kā to norādīja kolēģi Kapela. Šeit ir uh, vesela rinda kļūdu, kas ir radusies tāpēc, ka e, referents pārstāv valsti, kur ir mazāk aktuāli šie starp savienotāji. Ar, un mēs e, nerēķināmies ar patiesu enerģijas tirgu Eiropā. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Ernsts. E, jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka dodat man vēl iespēju Jā, man uh, ir jābūt vairākās lietās vienlaicīgi, tāpēc ir grūti paspēt, bet šoreiz vēl paspēju. Vispirms gribētu pateikties referentam par to, ka viņš uh, ir ies, izstrādājis kompromisus, uh, kas ir labi uh, un ir ņēmis vērā dažādas ieteikumus. Šī ir sarežģīta problemātika, tas ir jāatzīst, un uh, tomēr virziens ir tiešām pareizais, kas attiecas uz šiem desmit procentiem. Uh, Sākotnēji mēs ar to nebijām īpaši apmierināti, 10-15% tie ir tādi patvaļīgi izvēlēti skaitļi. Ir skaidrs, ka ir jāuzlabo savienojumība, ir jāveido starp savienojumi, bet uh, situācija tomēr ir atšķirīga dalība valstīs. Dažās jau ir eh, stipri pārsniegt šie 10%, bet uh, mums uh, izšķirošais nav starp savienojumu jautājums, bet, protams, ka dodot pieeju uh, tirgumu, dot pieeju tirgumu, tas ir pats svarīgākais, un lai tādējādi varētu paturēt prātā arī atjaunojumās enerģijas. Mēs varam runāt par dažāda veida starp savienojumiem, bet mums šķiet, ka uzsvars ir jāliek uz atjaunojumajām enerģijām, kuras ne tikai jāņem vērā, bet tām ir jābūt prioritārām. Kā to panākt, tas, protams, nav tik vienkārši. Atcer, uh, Mūsu politiskajā grupā nav vienprātības par to, vai mēs to atbalstām vai nē. Un es tomēr ceru, ka mēs uh, gūsim atbalstu tam, ka šī aģentūra ir jāstiprina kolēģu minēto iemeslu dēļ. Šāds instruments, uh, manuprāt, uh, ir vērtīgs bet uh, gribu uzreiz pateikt, ka politiskajā grupā par to mēs vēl diskusējam diskutējam. Es pati, protams, nē, man ir viedoklis par to, bet politiskā grupa vēl nav vienojusies. Kas mūs e, neapmierina? To jau kolēģi no ziemeļiem galvenokārt zina, ka mūs neapmierina šīs te e, jūras e, energoiekārtu lietas. Jāraugās vienmēr no vides viedokļa, cik draudzīgi videi tas ir. Tas ir tāds uh, neviennozīmīgs jautājums. To mēs jau vienreiz esam skaidri teikuši, bet tas ir tāds punkts, kur mēs neatbalstīsim tā, kā tas te ir formulēts. Un runājot par Spāniju, uh, tur mēs esam uh, tādi skeptiski, neesam pārliecināti, ka tur viss ir labi reglamentēts. To mēs vēl apspriedīsim ar mūsu spāņu kolēģiem un tad izdomāsim, kā nostāsimies šajā jautājumā. Paldies! Kophot kungs, lūdzu. Yeah. The, the... Paldies, prieksēdētāji kungs, un vēlētos pateikties referentam par ļoti interes, interesantu un aktuālo ziņojumu. Es eh, varbūt eh, vēlējos papildināt man kolēģis Riņo teikto ņemot vērā tirgus struktūru un arī pārvaldību, tad, eh, protams, mums šeit ir pilnīgi eiropeiska perspektīva. Ar Kaņetas kungu jau iepriekš diskutējām. Uh, 10% mērķis, jā, bet mums ir jāraugās uz instrumentiem. Un instruments ir tīkla integrācija. Ja vēlamies to panākt, tad mums ir nepieciešams izveidot kopīgu politikas tēlpu arī ESA. Un, eh, protams, mums ir jārunā par instrumentiem un kā veicināt šo palielināto savienojamību. Uzskat, ka mums vajadzētu uzsvērt vairāk uz eh, instrumentiem un jāmēģina rast eh, holistisku eiropeisku pieeju. Un tomēr mums joprojām ir vājās vietas tieši starp dalību valsts savienojamībā, un uh, ir pat gandrīz ir pat gandrīz žēl, ka mēs runājot par šo kopīgo energo tirgu nevaram tikt vaļā no šīm vājajām vietām. Un visbeidzot, Runājot par kapacitātes tirgu, mēs eh, vēlamies izmainīt eh, mūsu enerģijas, vairāk investējot atjaunīgajos, bet eh, ja mēs vēlamies Eiropas kapacitātes tirgu, tad mums ir nepieciešama šī savstarpējā savienojamība. Bet paldies par interesanto ziņojumu. Un turpināsim diskusiju. Thank you very much and colleague Poche. Tagad Pohskungs. Jā, bych rād paģikoval panu spravodajovi. Paldies, prieksēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties referentam par viņa paveikto, jo ieguldījumi energoinfrastruktūrā ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas ir varbūt viens no būtiskākajiem instrumentiem, kā sasniegt vispārēju energo tirgu. Uh, Mums ir nepieciešama pārobežu tīklu savienojamība, un tomēr vajadzētu doties tālāk nekā tikai 10% mērķi. Kāda tad būs eh, šī ražošana, šī ražotās enerģijas kapacitāte? Tāpēc eh, es vēlētos griezties pie referenta ar lūgumu. Mums ir jāraugās ne tikai uz patreizējo lietu kārtību un status quo, bet jāskatās, kāda ir situācija vienā no dalību valstīm. Uh, un kāda ir dalību valstu tīkla kvalitāte. Piemēram, pārtraukumi Vācijas eh, energotīklā var likt uz spēles energopiegādes drošību tās kaimiņu valstīs. Tā tad ir jāraugās arī uz to, kā dalību valstīs darbojās energotīkla. Kā to panākt? Mums vajadzētu pilnībā atteikties, um, vajadzētu izskaust ahilēju papēļus energo savienojamībā un vajadzētu labāk izmantot pieejamos Eiropas finansējuma instrumentus, kas varētu mums ļaut vairāk um, enerģiju novirzīt turp, kur tā visvairāk ir nepieciešama. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Eiropas komisijas vārdā Lēzervā kungs. Lēzer. Sorry for wrong pronunciation. Gvaizerkungs, ja es pareizi izrunāju jūsu vārdu no enerģijas ģenerāla direkcijas, lūdzu vārds jums. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmkārt, es vēlos pateikties referendām par to, ko mēs uzskatām, ka tas ir līdzsvarot ziņojums un vēlos tikai atkārtot, ka minimālais sap savienojuma mērķis 10% liekot uzsvaru uz minimumu ir tāds mērķis, kas eh, kalpo trim galvenajiem enerģijas politikas mērķiem. Līdz ar to šeit ir runa ne tikai par iekšējā enerģijas tirgus pabeigšanu, bet arī tas attiecas uz piegāžu drošību un arī uh, noturīguma un ilgtspējības veicināšanu ar energotīklu palīdzību. Mēs uzskatām, ka šis ir izsvērts ziņojums un uzskatām, ka atbalstot nesaistošus mērķus, ziņojums ir iecerēts pareizā virzienā, kas ir elastīgums, kas neizslēdz solidaritāti, bet kas sniedz papildus manevrēšanas iespējas, ņemot eh, vērā nacionālās un reģionālās atšķirības. Tālāk, kad ir runa par finansējumu jautājumiem, mēs esam balsto, balstījušies uz PCI elektrības un gāzes jomā, uh, un secinām, ka finansējums nav vislielākais šķērslis um, attīstībai, bet gan sabiedrības uh, pieņemamība. Līdz ar to trīs ar pusi uh, gadu grafiks ir jārespektē no dalību valstu puses, un dalību valstīm ir jādara viss iespējamais, lai izveidotu pareizās struktūras, lai dotu pro, iespēju projektu attīstītājiem pilnībā pieņemot to, kas ir iekļauts Eiropas likumdošanā un iesaistot sabiedrību, virzīt tālāk struktūras, kuras dotu iespēju respektēt šos trīs ar pusi gadus visos iespējamos veidos. Savukārt dalībvalstis, kuras vēlas darīt Eh, eh, vairāk atsauktos ne tikai uz PCI, bet arī uz citiem jautājumiem varētu piemērot šos pašus termiņus pēc procedūras atļaujas. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs par uh, jūsu uzstāšanos, un tagad es, es lūgtu izteikties referentam, lai mēs varētu noslēgt diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem runātājiem par eh, sniegtajiem komentāriem. Es eh, cerīgi raugos uz grozījumiem, un es domāju, ka mēs ar plašu vairākumu varēsim atrisināt šīs kopīgās problēmas, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas. Bet tikai noslēgumā es gribētu norādīt vēl atsevišķas konkrētas problēmas Eiropā šī jautājuma sakarā, eh, lai izprast to, ka tās ir atšķirīgas. Sākšu pats ar savu valsti. Mums ir starp savienojumi, kas labi darbojas starp Vāciju, Dāniju, Zviedriju, Poliju, Zviedriju, Vāciju, bet nevienmēr šie starp savienojumi ir atvērti plūsmai. Ar šo problēmu mēs saskaramies. Starp savienojums nevienmēr ir izcinājums. Šiem savienojumiem ir arī jābūt atvērtiem plūsmai, un tāpēc ir nepieciešams kompetento lēmēju iestāžu darbs, kas sakotu tam, ka visa sistēma darbojas. Nākošā problēma ir savienojums ar Poliju kurā ir ar ļoti nedaudziem savienojumiem ar Eiropu, un mums ir vajadzīgi vairāk savienojumi. Trešā problēma ir Vācija, starp Vācijas ziemeļiem un e, dienvidiem. Šajā gadījumā 10% mērķis nav risinājums, bet ir ļoti būtiski atrisināt um, problēma starp Ziemeļu un Dienvidu Vāciju, jo tad, kad tā tiks atrisināts, tad atrisināsies ļoti daudz starpsavienojumu problēmas, taiskaitā problēmas, kas ir ar Poliju. Ceturtā problēma attiec uz eh, Pireneju pussalu, kas ir daudz mazāk savienota ar pārjo Eiropu, taču šī ir reģionāla problēma 10% saistošs mērķis valstī problēmu neatrisina, bet ir papildu reģionālie saistošie mērķi, tad ir iespēja atrisināt aizskaitā Pirenei pusēlas problēmu. Taču, manuprāt, svarīgi ir strādāt pie tā, un, manuprāt, 10% mērķis ir veiksmīgi nospraust, varbūt vajag šo likmi pacelt līdz 15% uz 30. gadu, bet nu, mums ir jābūt savai papildus nostāju šajā sakarā. Un noslēgumā es vēlētos vēl piebilst to, ka starp savienojumu jautājums ļoti lielā mērā attiec ne tikai uz kopējo tirgu, bet arī Tas ir būtisks klimata problēma un mērķu risināšanai un sasniegšanai. Jo kad mums ir kopējais tirgus, tas ir ļoti noderīgi atjaunīgajām enerģijām. 80% eh, jautājumu eh, saistībā ar starp savienojumiem attiecas uz atjaunīgajām enerģijām. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi mēs risinātu arī klimata mērķus, vairāk iepludinātu atjaunīgās enerģijas sistēmā, un šī ir ļoti noderīga nostāja, tā skaitā Parīzes konferencē par klimatu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tā kā mums šobrīd ir pāris minūtes, es gribētu teikt davus, dažus vārdus, jo jūs nepieminējāt Baltijas valstis, kā patiesu enerģijas saviņu. Tās ir ļoti labi sinhronizētas ar Krieviju, bet nav sinhronizācijas ar Eiropas Savienību. Jūs uzskaitījāt vairākas valstis, enerģijas saviņas un Baltijas valstis priekš mums ir nopietna problēma. Referents atbildi ļoti drīz daļa no šīs problēmas būs atrisināta. Novembrī stājas spēkā jauna savienojuma līnija starp Zviedriju un Lietuvu, un arī mēs plānojam to, ka tuvā nākotnē tiks savienotas Baltijas valstis ar Poliju. Paldies! Šie ir ļoti svarīgi jautājumi mums visiem. Deputāti Kabesona Ruisa, paldies priekšsēdētāji. Tā kā ir atlicis mazliet laika, izmantošu iespēju, lai paustu to, kā arī līdzīgi domā citi biedri. Šis projekts ir līdzsvarots, cik tālu tas nespēja sasniegt nepieciešamo solidaritāti 10% sasniegšanai, bet es domāju, ka šī solidaritāte varētu būt iekļautā eh, ziņojumā, tā mums ir nepieciešama, lai atrisinātu enerģijas saliņu jautājumus. Un tāpat arī, lai eh, pasvītrot to, ko teica priekšsēdētājs un ko teica referents par reģionāliem mērķiem attiecībā uz enerģijas saliņu un uh, nepietiekamu starpsavienojumu skaitu. Šo, mēs iespējams, ka sasniedzam šo Uh, līmeņu skaitu Portugālē tas varētu sasniegt 10%, bet tas nav pietiekami, lai garantētu droš, enerģijas drošību tikai, bet ir, ir arī būtiski izmantot atjaunīgo uh, enerģijas Kolēģi eh, no GO runāja par atjaunīgajām enerģijām Spānijā, un es uzskatu, ka ļoti labi, ka ir paredzēti noteikti pasākumi, un ka eh, kritiskā brīdī risinājumi ir paredzēti, bet nav nekādu rādītāju vai apliecinājumu, ka Spānija nespētu sasniegt šo mērķi. Tāpat arī runājot, tas attiecas uz, uz Baltijas valstīm, ne tikai uz e, pieredzēju pussalu, un es domāju, ka tas atbilst visu bažām. Paldies, nākošais runātājs De, Pilar del Castillo. Priekšsēdētāji atvainojos, ka nebija klāt e, no paša sākuma. E, Eh, citu pienākumu dēļ, bet tā kā es aktīvi strādāju pie šī dosie. Eh, Un eh, tas ir arī mūsu deputātu pamat pienākums, jo mēs neesam ne referenti, ne referenti. Gribu pakavēties pie kolēģis, spāņu kolēģis argumentiem attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām un starp savienojumiem. Iespēja tam, ka atjaunīgās enerģijas attīstās tādā veidā, kā tas notiek Spānijā, ir saistāms ar to, eh, ka, lai starp savienojumi būtu realitāte, jo starp savienojumi garantēs to, ka konkrētos brīžos kad ir kādi ir tāžošanas ekscesi ar vai trūkumi ar atjaunīgajām enerģijām, būtu iespēja komunicēt un pārvadīt šo enerģiju no ārpuses caur starp savienojumiem tādā pašā veidā, kā tad, kad ir trūkums e, e, Pireneju pussalā, Spānijā, lai varētu notikt e, savienojums ar Franciju un tā tālāk. Katrā ziņā atjaunīgo enerģiju jautājums nav pretruna, bet ir nepieciešams, lai būtu savienojums pozitīvs eh, aspekts tam, lai varētu uzturēt eh, atjaunīgās enerģijas. Turpin priekšsēdētājs, tā kā mums ir mazliet vairāk laika palicis, mēs varam diskutēt šo jautājumu arī no savas puses. Varu piebilst to, ka atjaunīgo enerģiju gadījumā mēs esam saņēmuši atšķirīgas atbalsta schēmas dažādās dalībvalstī, dalībvalstīs. Un tā nebūtu taisnīga konkurence, ja tiek atvērts tirgus atjaunīgām enerģijām tikai tagad, jo e, konkurence ar dažādām atbalsta schēmām taisnīga konkurence nav iespējama. Un, lai apturētu jebkādas atbalsta schēmas un pamudinājumus jebkādam enerģijas avotam, tas šķiet nepieciešams iespējams sākot ar 2020. gadu. Kā jau es to sacīju dažas stundas iepriekš, kad mēs tikāmies ar komisāru Kaņēti, piedāvāju to no 2020. gada, un tad mēs varam uzsākt šo tirsniecību. Dargie kolēģi, ja jūs vēlaties ko sacīt, referents vai varbūt komisā, komisija. Mums vēl aizvien ir palikušas sešas minūtes. Nav, protams, nepieciešamības runāt uh, visu sešu minūšu garumā. Referents turpina, atgriežoties pie diskusijas. Domāju, ka viens svarīgs jautājums uh, elektrotīkla sistēmā, lai varētu stiprināt starp savienojums, ir tas, ka mums ir liels atjaunīgo enerģiju potenciāls Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā, Eiropas dienvidu austrumos un arī, piemēram, Pirenei pussalā. Ja mēs atrisinām problēmu vai importējam pārāk daudz enerģijas Eiropas Savienībā, vai nespējam sasniegt klimata mērķus, tad mums ir jāatver iespēja un potenciāls šiem jautājumiem Eiropas tirgos, un es domāju, ka nākotnē elektrosistēma Eh, aizņems lielāku daļu no kopējās enerģijas sistēmas, un, manuprāt, tas ir kopumā labi, jo fosilās enerģijas, ogles un gāze galvenokārt atrodas citās jomās. Ja mēs varam izmantot elektrības sistēmu un atjaunīgo enerģiju potenciālu, tad mēs atrisinām daudzas lielās problēmas enerģijas ziņā, ne tikai klimata mērķus, bet arī pietiekamu pašprodukcijas izmantošanu importē, importēšanas vietā. Paldies! Paldies! Balsojums par ziņojumu projektu ir paredzēts 13. oktobrī. Itri komitejā un pēc tam plenāru sēdē. Tālāk 15. punkts. It ITRE misija uz Dāniju jūnijā. Atskaitīšanās. E, mums bija augsta līmeņā pārstāvība, mūsu delegāciju vadīja Martens Helveigs Petersens, un cita starpā misija pievērsās tādiem jautājumiem, kā Kopenhāgenes paveiktais, lai sasniegtu oglekļu neitrālu status līdz 2025. gadam, kā arī mēs tikāmies ar rūpniecības pārstāvjiem, ar uh, amatpersonām un jūsu mapēs ir arī atskaita par šo misiju. Bet tagad mēs uzklausīsim misijas vadītāju, kolēģi, vicepriekšsēdētāju Mortenu Helvegu Petersenu. Lūdzu. Paldies! Paldies! Mums bija ļoti lieliska izbraukuma sēde daudz apsvērumu dēļ. Vispirms eh, programma bija ļoti piesātināta un mēs redzējām ļoti daudz no mūsu komitejas atbildības sfēru izpausmēm. Kā jau jūs pieminējāt, mēs apmeklējām Lielu Kopenhāgenu diskutējot par viedajām lielpilsētām, par to, kā šādas eh, pilsētas attīstās un kādi ir viņa skatījumi uz uh, to, ka viņi ir pieņēmuši lēmumu līdz 25. gadam kļūt par bezoglekļa izmešu pilsētu. Protams, mērķis ir ārkārtīgi ambiciozs, un mums bija ļoti karstas diskusijas. Mēs eh, apmeklējām arī Dānijas eh, ražotāju konfederāciju un runājām par to, kā energointensīvu ražotāju uh, vēlas strādāt nākotnē. Mēs dzirdējām no cementu ražotāja, kāda ir viņu mērķi, kā viņi domā taupīt enerģiju. Jo enerģijas taupīšana ir viens, to jau var darīt, bet ir jābūt arī konkurētspējīgiem. Tas pats attiecas arī uz pārtiks ražotājiem, jo tieši pārtiks ražošana ir kā energo intensīva, tā arī cilvēku darbstundu intensīva. Un, protams, mēs apmeklējām arī vēja ģeneratoru parku un apmeklējām arī Novo Nordisk, kas ir farmakoloģijas kompānija. Mēs apmeklējām viņu laboratorijas nodaļu un runājām par vivisekciju, par vivisekcijas ideju, un tas eh, delegācijas deputātiem bija tāda unikāla pieredze. Mēs apmeklējām tā saucamo zaļo bāku, kas ir pirmā publiskā celtne Dānijā, kas ir oglekļa neitrāla. Un bija ļoti interesanti redzēt šo eksperimentu, tātad kā savienot kopā energoefektivitāti un konkurences nodrošinājumu. Un visbeidzot, mēs devāmies uz eh, vējģeneratoru parku jūrā, redzējām lielāko tādu Dānijā, un eh, viņi ražo 2000 megavatus eh, elektrības un tas ir apmēram 40 tūkstoši dāņu mājasēmniecība. Tas ir kaut kāda vairāk 10% no Dānijas elektrības patēriņa. Bija ļoti interesanti redzēt šāda vēja ģeneratoru jūras parka apjomu. Nē, nē, tas nav Baltijas jūrā un nav Ziemeļjūrā, bet gan Skageraka jūras savu šaurumā. Tas ir Zēlandes ziemeļos. Tātad tas ir starp Dāniju un Norvēģiju. Tas ir ļoti liels projekts, apjomīgs projekts, ļoti interesants. Diskusijas eh, arī bija lielā mērā tādas pašas kā mūsu komitejā, kurā brīdī vēja ģeneratori būs pilnībā konkurētspējīgi. Mm, šo apmeklējumu varbūt eh, sarežģīja tas, ka ierašanās dienā Dānijā bija politiski bija vēlēšanas, vispārējās vēlēšanas, un daudz politiķi, kuri labprāt būtu ar mums tikušies, bija aizņemti vienkārši citās aktivitātēs. Protams, kā mēs nevarējām to, teiksim, paredzēt, bet eh, tas arī mums deva ļoti interesantas diskusijas. Tā tad eh, visbeidzot vēlētos pateikties eh, visiem delegācijas deputātiem, Un eh, man tiešām bija tas gods vadīt šo delegācijas vizīti, šo, šo apmeklējumu Dānijā. Man tas bija ļoti patīkami un lielas pieredzes avots. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, kolēģi varbūt vēlētos izteikties. Neviens nevēlas, šķiet. Jūs izklāsts bija ļoti pamatīgs. Petersen kungs, paldies par šo mutisko atskaiti. Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar vizītes Dānijā rezultātiem. Nākamais darba kārtības punkts ir atskaita par patreiz noritošajiem trialogiem. Un tas ir Šons Kelijs, kur šodien nav ieradies. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties Briselē. Kaut kas ar lidmašīnu? Nezinām. Nezinām. Bet uh, ar viņu veselību viss ir kārtībā. Mēs vismaz ceram, ka tā ir. Bet uh, ir citi kolēģi. Un ļoti svarīgi jautājumi izskatāmi tīkls un informācijas drošība. Pilāda Kasteļo Vēra sāka un gandrīz jau ir pabeigusi šo darbu kā referents, tā tad tā ir direktīva par tīklu drošību. Saskaņā ar 54. reglamentu punktu ITRE ir eh, atbalstošā komiteja un 2014. gada decembrī mēs pieņēmām, pieņēmām šo likumu. Un parlaments 14. gada martā uzsāks sarunas par tēmām, kuras tika uzsāktas mūsu mandāta sākumā. Un pēc četriem trilogiem Mūsu kolēģi Pilāra Delkastīļo Vera ir gatava mums atskaitīties, kāda šobrīd ir dienas kārtība. Paldies! These, uh... Paldies, priekšsēdētāji, par šo izklāstu. Un ļoti labi, kā man nevajag tagad visu skaidrot, kad bija pirmais balsojums komitejā, plenārsēdē un tā tālāk. Kā jūs norādījāt, mēs sākām trilogus 14. oktobrī pagājušā gadā. Pēdējais dialogs notika pirms vasaras atvaļinājuma 20. jūnijā šogad. Un esmu pārliecināta, ka jūs to zināt, bet eh, direktīvas Projekta mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa kiberdrošību Eiropas Savienībā un to, ka dalība valstis un kritisko infrastruktūru operatori ir gatavi un spējīgi risināt e, kiber uzbrukumus. ITRE loma ir saskaņā ar 54. pantu. Vadošā komiteja Rimko ITRE ir ekskluzīva kompetence Mm. attiecībā uz e, datora ārkārtas reaģēšanas e, grupām, jeb saīsināti CERT, saskaņā ar direktīvu 7. pantu. Tādējādi dalībvalstīm ir jāpanāk tas, lai ik vienas direktīvas e, norādītais sektors būtu ar CERT un lai būtu nepieciešamie resursi uh, kiberincidentu risināšanai. Tāpat arī tiek izveidots eh, tīkls nacionālo CERT sadarbībai op um, operatīvajā ziņā, lai varētu risināt kiberuzbrukumu jautājumus un izveidot agrīnās apziņošanas sistēmu. Kādi ir citi vēl jautājumi, kas varētu itre interesēt? Daži no, Daži jautājumi vēl aizvien būtu itre komitejas e, kompetencēs un interesēs. Pirmkārt, parlaments vēlas, sadarbī, lai sadarbība cert e, tīklojumā kļūtu ambiciozākā. Padomas teksts ir ļoti neskaidrs šeit. Ir, un eh, ļoti daudz tur ir izkliedēti un neskaidri pausti pienākumi, kas pat vairs nav pienākumi. Un eh, operatīvās darbības un risku novēršana var nebūt beigās vairs efektīva. Mums ir jāparedz augsts sadarbības līmenis starp dalību valstīm. Otrkārt, diskusijas notiek par to, vai Diskusija ir jāpaplašina, at, attiecinot to ne tikai uz kritiskām infrastruktūrām, no, uzskatot, ka kritiskās ir četras e, konkrēti ūdens enerģija, transports un finanšu pakalpojumi. Tās ir četras kritiskās infrastruktūras, bet šobrīd mēs risinām iespēju iekļaut un tas arī bija viens no komisijas priekšlikumiem, un arī no padomes puses informācijas eh, sabiedrības eh, pakalpojums, eh, tirgus informāciju un vēl citus. Fulfill certain requirements. Um, šie pakalpojumi ir būtiski un mums eh, daudz eh, sarunas notika pēdējā brīža situācijā, ka to par to, kā informācijas sabiedrības eh, pakalpojumi tiktu definēti nevis kā kritiski, bet kā būtiski, un tie atbilst atsevišķām prasībām kiberdrošības jom kas arī nodarbotos ar apziņošanu, bet prasības, kas attiecināmas uz kritisko infrastruktūru. Un šo struktūru būtu atšķirīgas, konkrēti uz pēdējo uzskaitīto struktūru zemākas. Mēs gaidām nākošo trilogu, bet uh, un arī tas varētu notikt visdrīzāk decembra sākumā, un es pēc šī triloga atkal atskaitīšos jums. Un šobrīd eh, esmu gatava visiem divpusējiem kontaktiem un dariet man zināmu jebkuru savu apsvērumu, kur uzskatāt par vajadzīgu. Paldies, Pilār, turpina priekšsēdētājs, ja es pareizi saprotu, pēc nākošā triloga būs vēl viena atskaiti no tevis, bet ja ir kāds jautājums, kolēģi, e, ne, uzdodiet to sēdu referenta. Nav mēs pagājušajā sasaukumā pabeidzām šo dosie politiskās grupas nav nosūtījušas vairāk ēnu referentus. Komisija ir publicējusi priekšlikumu direktīvas projektam 13. Eh, gada februārī. Tas nozīmē pirms diviem ar pusgadiem, un pēc pieņemšanas tā būtu pir... tas būtu pirmais Eiropas horizontālais likumu došanas akts par kiberdrošību. Pirmo reizi vēsturē or... Eiropā organizē visas dalībvalstis attiecībā uz kiberdrošības jautājumiem. Paldies! um, Pīlāra Del Castillo par izklāstīto, par vietām, kas šķiet pārāk vājas, varbūt eh, būs nepieciešama tuvākā nākotnē jauna direktīva, ir grūti runāt par jaunu direktīvu, pirms ir pabeigts trilogs par esošo, bet Tomēr, eh, kā jūs norādījāt, eh, vājie punkti pastāv un tie ir būtiski. Katrā ziņā paldies par eh, jūsu atskaiti. Nākošais punkts ir starp savienojumu jau risinājumu Eiropas valsts administrācijām, uzņēmējiem un pilsoņiem. Starp savienojamība kā valsts sektora modernizēšanas līdzeklis. Un, kā jūs redzat, digitālā savienība ir praktiski tikpat svarīgā enerģijas savienība. So Tātad tas ir kaut kas jauns šajā sasaukumā, jo pagājušajā sasaukumā Eh, enerģētika bija svarīgākais temats un bija svarīgāks par digitāliem jautājumiem. Tagad digitālā savienība ir ļoti, ļoti augsta prioritāte. Mūsu kolēģis Kārlos Zoriņo ir atbildīgs par šo jautājumu. Un eh, šī ISA 2 programma, kas aizstāja eh, tagadējo ISA programmu, un tas droši vien notiks jau ar nākamā gada janvāri. Daudz laika vairs nav atlicis. Viens trialogs ir noticis, tas notika 2. septembrī. Kā jūs vērtējat situāciju, dārgais kolēģi? Paldies, priekšstādātāji! Vispirms ļaujiet man uzsvērt, ka uh, esmu viensprātis eh, ar to, ko jūs teicāt, ka enerģētiskas un digitālā savienība ir tik eh, svarīgas. Tā, tie ir divi spēcīgi motori šobrīd Eiropas Savienībai. Gribētu jūs informēt par to, ka parlaments un padome ir eh, nonākušas pie, nonākuši pie vienošanās attiecībā uz ISA 2 Tagad, eh, tagad mēs varam veikt nepieciešamos balsojumus. Droši vien, ka būs iespējams 1. janvārī nākamajā gadā sākt darboties šai programmai un eh, vecā programma, kas beigsies 2015. gada beigās, tad varēs arī beigties un jaunā programma to aizstās. 130 miljoni eiro tiks mobilizēti ar šīs programmas starpniecību, lai veicinātu savietojamību uh, pilsoņiem un uzņēmumiem un arī valsts un pašvaldību iestādēm. Tā programma, kas uh, šeit uh, tiks veidota, tomēr nav tāda, kas pilnībā turpina iepriekšējo programmu. Šeit ir divi svarīgi jautājumi, kurus gribētu pieminēt. Pirmā programma par jauno digitālo vientoto tirgu. Tā ir viena lieta, un uh, bija arī uh, ir bijusi būtiska tehnoloģiskā attīstība pēdējos gados, un tāpēc mēs uh, varējām uh, veikt dažas nozīmīgas izmaiņas, par kurām es arī iestājos. Un parlaments arī par tām uh, cīnījās un uh, padome uh, piekāpās. Minēšu svarīgākos punktus. Mūsu komiteja bija vadošā un uh, IMCO iekšējā tirgus un LIBE komiteju mēs sadarbojāmies arī, lai šos tematus virzītu uz priekšu. Un īpaši svarīgi mums šķita viena lieta konkrēti, lai šī programma piedāvātu atbalstīt ne tikai savietojamības uh, risinājumus, lai tie nebūtu galvenie, ko tā atbalstīti, uh, lai varētu atbalstīt arī kopīgas platformas, kopīgas valodas. Arī kopīgs instruments, ar kuru starpniecību attiecīgās pārvaldes iestādes varētu izstrādāt risinājumus. Mēs šodien esam pirms šī risinājuma līmeņa, bet ar 181 miljonu eiro mēs varēsim panākt sviras efektu, dot iespēju attīstīt daudz vairāk jaunu risinājumu un varēsim arī nodrošināt kontaktu veicināšanu. Esam paredzējuši arī caurskatāmākus kritērijus, eh, pēc kuriem tiks vērtēti pieteikumi. Teritoriālais nosagums mums arī ir ļoti svarīgs. Agrāk tas viss notika Eiropas līmenī, bet finansējums eh, tika sniegts nacionālā, nacionālā līmenī. Tātad šī teritoriālā vienotība ir ļoti svarīga. Tāpēc ir eh, svarīgi balstīties uz platformām un nevis atsevišķiem risinājumiem. Šis platformas tad var izmantot arī atkārtoti. Mums liekas svarīgi arī uh, vienkāršot procedūras, lai programma būtu vienkāršāk piemērojama. Mums izdevās arī šo te principu Uh, par um, atsevišķu lietotāju piesaistīšanu um, izmantot. Ir svarīgi, lai būtu sadarbības starp uh, lietotājiem, jo īpaši, kas attiecas uz programmu, kas ir paredzēta uzņēmumiem un pilsoņiem, un lai būtu sadarbība ar finansētājiem, ir jāparedz iespēja, par, jāparedz iespēja pilsoniskai sabiedrībai šeit, šajā programmā iesaistīties. Līdz šim tas nebija iespējams. Šī te koncepcija par kopienu veidošanu ir ieviesta, piemēram, tiešsaistē, internetā varētu šos dalībniekus apkopot kādā kopienā un tad eh, tādējādi uzlabot šīs programmas. Mums izdevās vēl viena lieta, kas ir svarīga eh, vienotiem tirgumu saikne starp eh, pārvaldes iestādēm, pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas ir svarīgi un to mums izdevās panākt. Ir arī runa par cīņu pret E, izslēgtību no digitālās pasaules. E, šeit ir jārūpējas par e, iesaistīšanu un ir vajadzīgs līdzsvars šādā ļoti svarīgā jautājumā, ko skatīja arī Libe komiteja. Šeit ir runa par datu aizsardzības principiem. Tieši personu datu aizsardzība ir jānodrošina, ņemot vērā spēkā esošos noteikumus. Programmas termiņš ir paredzēts līdz 2020. gadam, un eh, datu aizsardzība, tīkla drošība, tie visi ir jautājumi, kas attīstās tālāk, un tas ir jāņem vērā šajā programmā, kas um, ilgst uh, garāku termiņu. Mēs esam panākuši vienošanos, manuprāt, programma ir laba. Es uh, Eh, ceru, ka tā arī tiks labi piemērota. Gribētu augstu novērtēt eh, labo sadarbību ar visiem kolēģiem, arī ar RAN referentiem un eh, kolēģiem no citām komitejām, un arī tehniskā komanda ļoti labi strādāja, arī komisijas un padomas pārstāvji ar mums labi sadarbojās varbūt teikšu to nedaudz neformāli, bet tā bija lieliska sadarbība. Paldies! Jā, izskatās, ka tas viss ir pozitīvi, ko jūs stāstījāt, un mēs ceram, ka 13. oktobrī varēsim balsot par šo vienošanos. Bet Luksemburgas prezidentūrai vēl ir jānosūta vēstuli par to, ka panākta vienošanās, bet es saprotu, ka tas vēl nav noticis. Vai tomēr? Referents saka, ka vēstule jau ir nosūtīta un uh, mēs esam uh, jau to arī saņēmuši. Tātad viss ir sagatavots. 13. oktobrī būs balsojums. Lielas paldies, kolēģi! Paldies, ka sasniedzāt šo vienošanos un uh, izdarījāt tādu ieguldījumu visā šajā jautājumā. Citi jautājumi? Paldies! Nākamās sēdes 12. oktobris, kā lūdzu! Lūdzu, lūdzu jums vārds, kolēģi. Ļoti labi. Chiedere, essendo nelle varie eventuali. Priekšsādātāji, man ir jautājums, vai komisija varētu piedalīties ārkārtas sanāksmē? lai runātu par Volkswagena problēmu. Šķiet, ka komisija lietas kursā par to, kas notiek Savienotajās valstīs, lai gan tā uz to netiec, bet tas var notikt arī Eiropā. Tāpēc mēs varētu runāt par taiskaitā par Volkswagen problēmu, kas, manuprāt, ir ļoti nopietna. Pilnīgi pilnīgi pareizi jūs norādāt, iespējams mums vajadzētu paplašināt šo problēmu ne tikai eh, attiecinot uz vienu Eiropas uzņēmumu, bet arī uz citiem, un mēs zinām, kā noritēja tipsarunas, un arī šī jautājuma sakarā ir Eh, tādas problēmas kā Volkswagen, kas šobrīd ir izcēlušās Savienotajās valstīs, un mēs eh, apsvērsim iespēju ņemt vērā jūsu sacīto. Tas bija pirmkārt, otrkārt kolēģis Martēns. Paldies, priekšsēdētāji! Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šorīt vairāki balsojumi tika pārcelt uz vēlāku laiku. Es saprotu reglamenta sacīto, bet es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai mēs varētu maksimāli drīz šos ziņojumus likt uz balsojumu, jo tie jau bija ierakstīti Strasbūras plenāra sēžu darbkārtībās, un es nevēlētos, lai tiktu uz grieķu kalendām tagad atlikts šis balsojums eh, arī plenārsēdē. Tāpēc mēs varētu Strasbūrā organizēt ārkārtas sēdi balsošanai. Paldies! Paldies! Es saprotu jūsu pieteikumu un uz grieķu kalendām aplikt kaut ko ir ļoti bīstams, jo tas nozīmē, ka tas tiek aplikts uz nezināmu nākotni, un mēs balsojumu organizēsim līdz, ko tas būs iespējams. Mēs darīsim visu, lai visi grozījumi tiktu pārtulkoti. Jūs zināt, kolēģi Eduāra Martēna, visi grozījumi, eh, visi tiktu pienācīgi iztulkoti. So, yeah, is, is no, no translation, no. Vai kāds nedzird tulkojumu? jautā priekšsēdētājs, ir jābūt iztulkotiem visiem tulkojumiem. Un vēl viens cits jautājums ir mutiskā tulkojuma, problēma izskanēja šobrīd, bet tulkošanu veids mūsu Luksemburgas rakstisko tulku grupa, kas ir pilnīgi cits dienas. Dārgie draugi, ar to sanāksme ir beigusies, nākošā sanāksme 12. oktobrī pēcpusdienā, 13. oktobrī no rīta un pēcpusdienā. Uz tikšanos pēc pāris nedēļām. Un, protams, tiksimies pirms tam Strasbūrā plenārsēdes balsojumam.